Labrīt, dāmas un kungi! Sākam mūsu plenāru sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir Koeljo kunga ziņojums publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums. Gribu dot vārdu Koeljo kungam, kā referentam. Četras minūtes, lūdzu. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária Benkovska, Kar... Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze, dārgie kolēģi. Likumdošanas reforma par publisko iepirkumu jau ir četru gadu veca attiecībā uz piemērošanu dalībvalstīs un ir, uh, kas darbojas labi un kas darbojas slikti, izmantot Eiropas Savienības tiesību aktus, liekšais tirgus varētu labi darboties, ir svarīgi uh, definēt globālo stratēģiju publiskam tirgum kas, iesaistā, kas saistās ar izaugsmi, darba vietām un inovācijām. Ekonomikai šis ir ļoti svarīgs jautājums. Publiskie investīcijas vairāk nekā 2 miljārdi eiro gadā. Uh, un Eiropas Savienībā 14% tiek veltīti, lai uh, piegādātu uh, publiskā tirgu preces, un mēs zinām, ka sabiedriskie pakalpojumi ir augstā līmenī, tāpēc ir nepieciešams, lai būtu moderni, efektīvi un caurskatām procesi. Šodien uh, Ir nepieciešams rēģēt uz šo vajadzību. Mēs piekrītam Eiropas komisijas stratēģijai, kas sastāv ne, no nu, nelislatīviem priekšlikumiem attiecībā uz komunikāciju un rekomendācijām, lai padarītu publisko tirgu. Nav nepieciešamība pēc papildus likumiem, ir svarīgi piemērot to, kas jau pastāv šobrīd, tāpēc mēs gribētu izmantot iespēju. Un tāpēc mēs esam pieņēmuši virkni pasākumus iekšējā uh, tirgus komitejā. Uh, 14. gada direktīva ir regulējums, kas regulē publisko tirgu, arī darba vietu un preces pakalpojumus, bet tas ir domāts, lai veicinātu dalību valstīm, veicinātu inovācijas, ekoloģisku un aprits ekonomiku, tāpat arī ilgspējīgu un visaptverošu izaugsmi. Šeit dalību valstīm, domājot par direktīvas transformēšanu, ir arī pārkāpuma procedūras, kas ir uzsāktas un ir kritika saistībā ar protekcionistisku raksturu un grūtu piekļuvu maziem un vidējiem uzņēmumiem, ņemot vērā esošo situāciju un pietrūkst caurskatāmības un arī bieži uh, liekas, ka cenas varbūt ir zemākas un neizmantojot sociālus vai vides uh, stratēģiju sabiedrībai, un tāpēc ir piedāvāti pasākumi Eh, katreiz, kad būtu iespējams un kad tas ir pamatots, tad tiek pieņemta kvalitātes kritērija un nevis zemākās cenas kritērija. Tāpēc mēs mm, domājam, ka nepieciešams MBU piedalīties publiskā tirgu, lai varētu stimulēt um, jautājumus un tālāk runāt par caurskatāmības instrumentiem, kā piemēram publiskā tirgus reģistrs, lai varētu investēt, lai eh, veicinātu digitalizāciju visā procesā, lai varētu veicināt inovācijas. Šeit mēs runājam arī par nacionālā stratēģijas attīstību publiskā tirgu, lai sistemātiski analizētu datus, lai eh, profesionāli nodarbotos eh, tie, kas darbojas ar šo tirgu, lai būtu lojāla konkurētspēja pārobežu tirgu arī, lai uzlabotu pieeja piekļuvi e, tirgiem no trešajām valstīm. Faktiski šeit mēs runājam par e, ļoti augstu normatīvu pieņemšanu visās procesa fāzēs. Noslēgumā priekšsēdētājs pateicos e, visiem, kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā un arī NV un Intra komitejām. Es domāju, ka ziņojums ir labs, kas pieņem labu pieeju par labu publiskam tirgum, kas būtu efektīvs, iedarbīgs un konkurētspējīgs, kas atbild uz izaicinājumiem, kas ir sektorā uh, un eh, kas ir strateģiski svarīgi, lai varētu panākt inovācijas, sociālās iekļaušanas, ilgspējības, ekonomikas un vidas mērķus. Es paļaujos visiem kolēģiem tā, lai eh, gala ziņojums tiktu pieņemts, jo tas veicinātu labu vienotā tirgus darbību, izaugsmi uzņēmumiem, darba vietu ražu, radīšanu un pilsoņu intereses. Uh, attiecībā uz nodokļu maksātāju, lai varētu šo mm, līdzekļus izmantot efektīvā un nedarbīgā veidā kopīgām interesēm. Liels paldies! Eh, tālāk dodu vārdu komisārē Bjankovskas kundzei. Paldies, referenta kungam, liels paldies par diskusiju par šo jautājumu, jo šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs par publisko iepirkumu. Jūs jau dzirdējāt datus, jūs dzirdējāt skaitļus, bet vienlaicīgi papildus datiem un skaitļiem šis ir iedarbīgs instruments, kas varētu palīdzēt veicināt politikas izmantošanu. Mēs neizmantojam uh, um, publiskā iepirkuma pilnīgu potenciālu. Šodien nodokļu maksātāji bieži vien nesaņem vislabāko vērtību par naudu, ko viņi izmanto. Viņi neredz rezultātus, kas varētu viņam sniegt vislabākos publiskos pakalpojumus. Tieši tāpēc mēs izlēmām pagājušā gadā uh, pagājušā gada novembrī, gandrīz pirms gada, ka mēs pieņemsim publiskā iepirkuma pakotni, jo mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešama liela eh, pārēja publiskā iepirkuma. Vienlaicīgi ir svarīgi, un jūs jau dzirdējat par to, ka šī pakotne nav jauns tiesība akts. Tas sastāv no brīvprātīgiem pasākumiem, no rekomendācijām, priekšlikumiem, dažām jaunām idejām, paraugu prakses, protams. Un uh, ir nepieciešama plaša partnerība, bet arī, lai politiski būtu saimnieku sajūta par šo jautājumu. Šī pakotne ir domāta, lai kopīgi veicinātu politisku diskusiju par publisko iepirkumu, lai identificētu prioritātes un, protams, lai varētu piedāvāt dažus instrumentus, lai to visu varētu īstenot. Uh, Līdz ar to mēs pasvītrojam arī lomu, ko publiskais iepirkums var spēlēt, lai varētu rieģēt uz Eiropas konkurētspēju, sabiedrības, vides, inovācijas izaicinājumiem, tāpēc, ka mēs uzskatām un mēs zinām, ka tas var veicināt energo un resursu efektivitāti investīcijās, tas var veicināt inovācijas un veicināt sociālo iekļaušanu. Konkrēti mēs risinam nozīmi, eh, ka svarīgi ekonomiski eh, izdevīgākus tenderus izvēlēties, pamatojoties uz izmaksu efektivitātes pieeju, lai varētu gūt vislabāko vērtību publiskai naudai visiem mūsu pilsoņiem, bet kā jau izskanēja iepriekš, visizdevīgāks ekonomiski nevienmēr tas ir tas pats kā lētākais, un nepietiek to pasvītrot un atkārtot, ka Eiropas Savienības ne, tiesības neprasa izmantot zemāko cenu kā vienīgo kritēriju, lai piešķirtu nu, konkursu iespējas un pakotni parāda attiecībā uz publiskā iepirkuma direktīvām, ka šeit Eh, to var izmantot, lai atbalstītu plašākus Eiropas Savienības politikas mērķus. Šeit ir iekļauti praktiski rakstura pasākumi, norādes eh, kopā ar īstenošanas atbalstu. Komisijas puses mēs prasam darbības un arī piedāvājam atbalstu vienlaicīgi. Mēs organizējam pakotnēm sešām prioritātēm, pavisam īsi gribētu tās uzskaitīt. Pirmām kārtām nodrošināt inovatīvās zaļās un sociālā iepirkuma izmantošanu tālāk um, uh, publisko iepirkēju profesionalizācija. Protams, ka mēs saprotam atbilstošās kompetences un prasmes tiem cilvēkiem, kas risina šo jautājumu. Uh, palielināt uh, piekļuvi iepirkuma tirgiem MVU un visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem. Protams, ka MVU ir mūsu interešu centrā uzlabot caurskatāmību un integritāti, sniegt labākus datus dig, veicinot digitālo transformāciju iepirkumam, izmantot tehnoloģijas, lai vienkāršotu un reorganizētu procedūras, sadarboties starp iestādēm dažādos līmeņos vairāk, lai kopīgi veiktu iepirkumus šī gada martā. Padome apstiprināja pakotni un pasvītroja nozīmi. Tas nozīmē Eiropas konkurētspējai. Februārī šogad mēs runājām arī par šo pakotni Ekofin padomē, lai parādītu nozīmi labam iepirkumam publiskiem, publiskam budžetam. Protams, ka mēs zinām, ka veidu uzlabojums, kā notiek iepirkums un pievēršot uzmanību uh, publisko iepirkēju personalizācijai, ka tas var radīt svarīgus ietaupījumus dalībvalstu budžetos. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, reģionu komiteja ir arī pieņemusi savus atzinumus, tāpēc es priecājos, ka parlaments šodien pabeigs šo uh, starp iestāžu ciklu un pieņems jūsu pašinicitīvas ziņojumu. Es augstu vērtēju to, ka tas notiek pēc pamatīgām diskusijām ar ieguldījumu no daudziem no jums. Kalija kunga ļoti svarīgā vadībā kopā ar ēnu referentiem jūs sagatavojat labu ziņojumu, kas lielā mērā atbalsta komisijas piedāvāto pieeju. Uh, kamēr vienlaicīgi dodot vielu pārdomām nākotnē. Es arī ar prieku redzu, ka ir liela pakāpe konsensusam starp parlamentu un arī lielā mērā piekrišana mūsu komisijas viedoklim par konkrētiem jautājumiem. Es minēšu tikai trīs vai četrus no tiem pirmām kārtām par MVU. Tas tika pasvītrots arī iepriekš. Bet Es gribētu brīdināt pret pārāk lielu pesimismu attiecībā uz eh, to, ka ne pārāk liela daļa MVU piedalās publiskā iepirkuma tirgu, ja direktīva ir tikai nesen transponēta. Un es domāju, ka tas prasīs zināmu laiku pirms eh, tiešām tā atstās ietekmi. Uh, Mēs uzsākām nesen pētījumu, lai varētu identificēt varbūt atlikušos šķēršļus MVU dalībai iepirkumā. Otrs jautājums par kvalitātes kritērijiem un par strateģisku iepirkumu. Šeit situācija patiešām ir ļoti atšķirīga starp dalību valstīm. Daudzās joprojām vēl ir lielas iespējas uzlabot kvalitātes kritēriju eh, darījumos. Mēs domājam, eh, ka mēs izplatām to, ka eh, zemākā cena nav obligāta. Un princips attiecībā uz sestiem ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka ir e, vieglāk, e, jāpadara iespēja vieglāk piemērot zaļo, inovatīvu un sociālu iepirkumu. Tāpēc mēs palīdzam ar šo mm, vadību, un mēs palīdzam arī iestādēm e, konkursu procedūras novadīt, un arī es piekrītu tam, ka jūs atzīmējat milzīgo ieguvumu ko uh, digitalizācija varētu dot publiskam iepirkumam. Un, visbeidzot, vēl par uh, publisko pakalpojumu profesionalizāciju. Vispirms, lai veicinot sadarbību un apmaiņu ar paraugu praksi, protams, par šiem punktiem es ļoti jums piekrītu. Mēs uzsākām kompetences centru uh, tīmekļa vietne, kur visas norādes, visa parauga praksa ir apkopot no dalībvalstīm. Mēs attīstam Eiropas kompetences ietvaru publiskajiem iepirkcijiem, lai nodrošinātu to, ka prasmes, kompetences prasa tiešām ļoti skaidru identifikāciju. Tas ir pats galvenais un liels paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu. Paldies! Liels paldies, komisāras kundze! Startautiskās tirniecības komitejas vārdā Bogakungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāras kundze, ja mēs runājam par publisko iepirkumu, bieži vien tas tiek pieminēts tā garām ejot. Tas gan ir uh, kļūmīgi. Mums ir jāparūpējas par Eiropas Savienības konkurētspēju, un bieži vien iepirkuma procedūra trešajās valstīs mūsu uzņēmumiem nav pieejama. Mums vajadzētu uh, šo situāciju mainīt uz labo pusi. Komisāras kundze teica, ka uh, dažādi izaicinājumi tieši MVU iekļūt uh, startautiskajā tirgu ir jāuztver nopietni viena no galvenajām problēmām, lai atvieglotu uh, tirgu uh, šo pieeja tirgumu ir um, multilaterāli nolīgumi ar trešajām valstīm. Un jāsaprot, ka piekļuve tirgum ir e, ļoti e, svarīgs elements tad, ja tiek noslēgtas divpusējas vienošanās. Es domāju, ka CETA un vienošanās ar Japānu varētu būt tādi labi piemēri un kalpot kā tāds e, pilotu projekta paraugs arī turpmākiem nolīgumiem. Ja mēs runājam par starptautisko dimensiju, publiskā iepirkuma procesa, procedūras sakarā tas noteikti var būt motors jaunu darba vietu radīšanai un izaugsmas veicināšanai. Paldies! Liels paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Valēna Kungs no vides sabiedriskās veselības pārtikas nekaitīguma komitejas puses, bet es viņu neredzu telpā. Tāpēc mēs varam pāriet tālāk pie atsevišķiem deputātiem un Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Švāba uh, kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, darbie kolēģi. Es vēlējos sākumā Ehm, pieminēt arī eh, šī publiskā iepirkuma procedūras starptautisko dimensiju, kā jau norādīja Bēgas kungs no INTA komitejas. Ja mēs runājam par dažādām robežvērtībām, arī Vācijā tās tiek nospraustas, bet tās nosprauž eh, šis eh, globālās publiskā iepirkuma procedūras nolīgums, nevis dalību valstis. Uh, Un e, jāsaka, ka, protams, e, dažs labs Amerikas Savienoto valstu e, prezidents grib parūpēties par atvērtiem tirgiem, bet uh, viņš nedomā par Europe first, bet gan par savu valsti pirmām kārtām. Es domāju, ka mums komisārs kundze ir jāizdara vēl vairāk spiedienu, lai arī citas valstis savus tirgus mums atvēr tādā pašā mērā, kā mēs tām atveram savus tirgus. Uh, Koelju kunga ziņojumu es eh, patiešām vēlētos uzslavēt, un te ir teikts, ka joprojām 55% no konkursa procedūrā iegūtajiem līgumiem tiek piešķirti balstoties uz zemāko cenu. 2014. gada direktīvā gan ir dažādi noteikumi un arī manevrēšanas iespējas dalību valstu iestādēm izvēlēties vislabāko piedāvājumu konkursa procedūrā. Uh, Ja mēs runājam par situāciju visā Eiropā, vajadzētu pārdomāt, kādi ir svarīgākie priekšnosacījumi, kas jāievēro konkursu procedūrā, lai gal galā beigās saņemtu vislabāko piedāvājumu. Nevis pēc tam vaimanātu, ka gal galā atkal ir paņemts vislētākais un tad rodas vēl pēc tam juridiskas grūtības un tā tālāk. Komisārs kundze ir pareizi pieminēt digitalizāciju publiskā iepirkuma procedūras sakarā. Protams, ir jābūt vēl vairāk elastīguma un caurskatāmības. Tas mūsu MVU nāks par labu. Paldies! Liels paldies! Tālāk S un D grupas vārdā Dantī kungs. Divas minūtes lūdzu. Liels paldies! Eh, priekšsētē kungs, komisārs kundze, dāmas un kungi, pārstrādāt eh, publiskā iepirkuma ietvaru 15. gadā Eiropai ir stabila likumdošana, bet, diemžēl, nav šis potenciāls vēl izmantots. Tas ir gadījums lielā vairumā dalību valstu. Gribētu pateikties Kvēlijo kungam par ziņojumu arī Tarabela kā ēnu referentam un uh, Eh, šeit eh, tas paplašina viedokli par situāciju, runājot par transponēšanu un īstenošanu. Šeit ir runa arī par pašiem svarīgākajiem izaicinājumiem, kas mums ir jārisina gan Eiropā, gan ārzemēs. Es gribētu pievērst uzmanību vairākiem jautājumiem. Pirmām kārtām mums ir jānodrošina tas, lai mums būtu kvalitātes kritērija attiecībos publisko iepirkumu. Bieži vien varbūt ir ar zemu uh, cenu uh, konkursu pieteikums, bet ir uh, netaisnīga konkurence un nav ilgspējīgu attīstību, mums ir jāņem vērā to, ka MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumi, eh, ka viņiem piešķir tikai 45% no publiskā iepirkuma līgumiem, un tas nav savietojams ar to, cik liels spēks viņiem ir ekonomikā, tāpēc mums ir jāpieņem specifiski pasākumi, piemēram, uh, obligāts apakšiedalījums konkursiem pacevišķām daļām un lielāka palīdzība un informācijām vēl. Un nākamais jautājums, ko gribētu minēt, ka nevien tikai mums ir nepieciešams veidot vienoto digitālo tirgu, bet mums ir nepieciešams arī veicināt uh, publiskā iepirkuma digitalizāciju. Mums ir nepieciešams uh, lai būtu mazāka birokrātija, lielāka caurskatāmība un skaidrākas procedūras, gribētu runāt par savstarpējību starptautiskajā publiskā iepirkumā, pavarot publiskā iepirkuma tirgumu. Eh, tirgu tas mums nedrīkstētu likt aizmirst par to, cik grūti ir Eiropas konkursiem uh, ieiet tirgos ārzemēs, gandrīz vai tas ir neiespējami, un komisija un dalība valstis ir tās, kam ir ātri vien jāizlabo šī situācija. Uh, izmantojot, piemēram, starptautiskā iepirkuma instrumentu, uh, kas joprojām ir bloķēts padomē. Paldies liels! Nākamais runātājs ir Matthews Kungs no ECR puses, bet es viņu neredzu šeit parlamentā, tāpēc dodu vārdu Selimoviča kungam no ALDE grupas. Lūdzu, divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies Koelio kungam un ēnu referentiem par šo gludo un labo darbu. Potenciāls publiskam iepirkumam ir milzīgs, un tas ir skaidrs 250 tūkstošu publisko iestāžu savienībā. 40% apmēram katru gadu ieguldina mūsu IKP gandrīz vai 2000 miljardu eiro katru gadu iepērkot pakalpojumu, strādājot pie piegādēm un joprojām šis milzīgais potenciāls nav pilnībā iegūts, un ir trīs iemesli, kas tam ir pamatā. Pirmām kārtām tāpēc, ka dalība valstis ļoti vēlu ir transponējušas 14. gada direktīvu par publisko iepirkumu tik vēlu, ka komisijai nācās eh, iniciēt, iniciēt um, procedūras, pārkāpuma procedūras par dažām no tiem, un diemžēl man ir aizdomas, ka tas atkal būs attiecībā uz nākamo eh, termiņu par e-iepirkumu runājot konkrēti. Un otrkārt, dalībvalsts iestādes nacionālā, reģionālā vietējā līmenī neizmanto publisko iepirkumu strateģiskā veidā. Tieši tāpēc es aicinu viņus nedomāt par publisko iepirkumu kā par administratīvu slogu, bet kā veidu, kā var veicināt viedu, ilgspējīgu un visaptvarošu izaugsmi, lai veicinātu inovācijas, lai palīdzētu MVU iegūt jaunus tirgus un radīt jaunas darba vietas. Un treškārt, ņemot vērā to, ka publiskā iepirkuma praktiķiem ir nepieciešama tālāk izglītība, šīs direktīvas patiešām ir sarežģītas. Un dalība valstīm, tāpēc ir jāorganizē apmācība tā, lai varētu uh, publiskā iepirkumu pareizi paveikt un lai universitātes kursus varētu attīstīt, lai veicinātu publiskā iepirkuma mm, pētījumus un likumu. Tāpēc gribētu ierosināt uh, visu stratēģiju, ko izmanto komisija, lai tiktu izmantot un gribētu atgādināt, ka efektīvs publisks iepirkums novadīs uh, nu, pie tā, ka nodokļu maksātāju nauda tiks izmantota labākā veidā Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies! Zaļo vārdā Šaltes kungs divas minūtes lūdzu. Hvala za besedo. Eh, prvo seveda. Paldies par doto vārdu. Vispirms gribētu apsveikt referentu par lielisko ziņojumu. Taisnība, publiskais iepirkums var būt ir lielisks instruments, lai varētu panākt veselu virkni ar mērķiem, un tas bija arī nolūks publiskam iepirkumam nevien tikai ekonomikā, bet arī sociālā jomā, vides jomā, veselības jomā un demografisko izmaiņu jomā - publiskais iepirkums. Tam ir ļoti liela pozitīva ietekme, bet arī zināma negatīva ietekme. Eiropas komisija ir veikusi aplēses, ka apmēram 2 miljārdi uh, Eh, ir apjoms korupcijas apmērā publiskā iepirkumā. Tas nozīmē, ka nacionālām iestādēm ir izšķirīgi jādarbojas šajā jomā, dažās jomās. Publiskais iepirkums ir izrādījies kā sloks drīzāk un nevis kā priekšrocība. Un it īpaši tas attiecas uz pārtiku. Pārtikas slimnīcās, pārtikas skolās Un tieši šajās jomās mums ir jābūt drošākiem, ir jāspēr tālākajošs solis, ja mēs gribam nodrošināt drošu un veselīgu ēdienu šiem visneaizsargātākajām cilvēku grupām. Mēs varam panākt labākus rezultātus, labāk aprūpe mūsu cilvēkiem, mazāk izšķiestas pārtikas. Mums ir jāsaīsina veids no pārtikas ražošanas līdz šķīviem, mums ir jāsniedz ieguldījums lauku teritoriju attīstībai, pašpiegādi jāuzlabo un jārada jaunas darba vietas. Šī ir ietekme, kas var būt izmērāma, un šīs ietekmes parāda to, ka, ja publiskā iepirkumā mēs ņemam vērā tikai vai vairāk par visu zemāko cenu, tad tādā gadījumā mēs varam apdraudēt veselību. Un tāpēc eh, pirmā vieta vai pirmā prioritāte ir jāpiešķir veselībai šādā situācijā, un tāpēc šajā pakotnē mums ir jāatspoguļo ļoti nopietni eh, tas, uh, jautājums, ka vai pārtikas jomā varbūt, ka mums nevajadzētu izslēgt šo jomu no publiskā iepirkuma veselība šeit ir tik svarīga. Es gribētu pateikt kolēģiem, saka priekšsētājs, ka ir bijusi tehniska kļūma un tehniskas kļūmes dēļ elektroniskā ekrānā runātāju saraksts nebija pareizā kārtībā tehniķi tagad mēģina atrasināt šo problēmu. Es tikai jums to saku, lai jūs zinātu un lai jūs nepielaistu kļūdas. Nākamais ir Ferreira kungs no Guja grupas puses. Lūdzu. Obrigado, prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Publiskajam tirgum vajadzētu būt instrumentam, ko piedāvāt dalību valstu uzņēmumiem, lai tie varētu attīstīties, lai tie varētu radīt labas, cienīgas darba vietas un piedāvāt arī labu sociālo dimensiju. Mums ir jāņem vērā arī uzņēmumu bāžas. Mums ir patiešām jāizmanto instruments visās tā dimensijās, visā amplitūdā. Ir jābūt patiešām brīvai konkurencei brīvajā tirgū. Bet likumdošana pārsvarā uh, domā tikai par lielu multinacionālu uzņēmumu interesēm, kas uh, mēģina tikai uh, iedzīvoties un nedomā par eh, darbinieku un pilsoņu interesēm. Ja mēs vēl padomājam, eh, ka tirgus aizvien biežāk izplešas arī tādos tirgos, ko vajadzētu aizstāvēt, piemēram, ja runājam par veselības aprūpu un citiem vispārīgas eh, nozīmes pakalpojumiem, mēs ļoti labi varam redzēt, ka šī likumdošanas instrumenti nedarbojas pietiekami labi un galu galā publiskā iepirku procedūra tiek padarīta par tīru biznesu. Paldies! Paldies, Švāba kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Švāba kungs, bet jūs jau izteicāties Baltiskās grupas vārdā. Es būtu ļoti pateicīgs, ja mēs vienkārši varētu turpināt debates un zilās kartītes jautājumus varētu piedāvāt uzdo, uzdot tiem kolēģiem, kas vēl nav izteikušies, bet ja jūs uzstāsiet, uh, Tad eh, Ferēras kungam vajadzēs atbildēt, vai jūs patiešām vēlties uzdot šo jautājumu, pat ja izteicāties. Labi, Švābkungs, jums pusminūte. Paldies, priekšsādātāji. Ferēras kungs šeit mums stāstīja tādu uzjautrinošu stāstu, ka viss notiek tikai multinacionāla koncernu interesēs. Man ir daži jautājumi pirmām kārtām. Vai jūs patiešām esat iepazinies ar 2014. gada direktīvas tekstu uh, un redzējis, kas tur tiek piedāvāts MVU? Un otrām kārtām, nu kādus tad uh, kriterijus jūs izvēlētos, lai varētu uzņēmumiem piešķirt konkursu procedūrā iespējas? Paldies! Jums ir pusminūte, Ferērs kungs, lai atbildētu ļoti, ļoti īsi. Dārgie kolēģi, es esmu izlasījis 2014. gada likumdošanu, bet jā, tiek runāts, ka vajadzētu uh, parūpēties par MVU un tos aizsargāt. Uh, bet eh, šajā brīvajā tirgu un eh, konkurences eh, apstākļos MVU ir grūti izcīnīt savu vietu, jo multinacionālajie uzņēmumi vienkārši tirgu dominē. Neļausim uh, sev pūst miglācijas. Un arī ļoti daudzi komunālie pakalpojumi, pasta pakalpojumi, ūdens apgāde, to visu arī savās ķetnās sagrābja multinacionālie uzņēmumi. Mm. Paldies, un tagad uh, eh, EFDD grupas vārdā Iego kungs. Uh, Priekšsēdētāji. Mums ir jādomā, kā parūpēties, lai nodokļu maksātāja nauda paliek tajā teritorijā, kur viņi dzīvo, radot darba vietas uz vietas un garantējot arī uh, ekonomisko uzplaukumu. Bet uh, pirmām kārtām viss nāk par labu lieliem uzņēmumiem un um, apjomīgiem līgumiem. Dienvidu Eseksā Diemžēl iedzīvotājiem nācās pārliecināties, ka lielam gāzes apgādes uzņēmumam galvenā mītne atradās Liverpūlē, un viņiem nekādā veidā tas par labu nenāca. Mums ir patiešām jāapstādina uh, šī tendence. Mums ir jāpiešķir līgumi balstoties uz tādu vietēju pieeju un jāparūpēs, lai nauda arī nāk par labu vietējai ekonomikai. Ir, protams, arī jāatbalsta MVU. Diemžēl uh, multinacionālie uzņēmumi joprojām gūst peļņu, un pirms Prestonā mēs ieviesām šādu uz vietējo attīstību balstītu ekonomiku, galvenokārt peļņu guva lielie uzņēmumi, tikai viens no 20, viena no 20 iztērētajām mārciņām nāca par labu vietējiem iedzīvotājiem. Tagad situācija ir mainījusies. Daudzi varētu teikt, ka taupīguma pasākumi jau ir garām, bet nē, mūs joprojām gaida grūti laiki. Mums Mums ir jāparūpējas, lai labklājība paliktu uz vietas, lai tā palīdzētu arī cilvēkiem sagatavoties nebaltām dienām, kas to sagaida nākotnē. Paldies! Paldies! Grapīnī kundze ir zilās kartīts jautājums. Jūs atbildēsiet, lūdzu, Grapīnī kundze, jums pusminūte. Paldies! Godātais kolēģi! Es piekrītu jūsu domu gājienam. Bet vai jums nešķiet, ka tie uh, pasūtījumi, kas tiek piešķirti uh, lielajiem uzņēmumiem, uh, neietekmē arī cenu politiku un pēc tam notiek svārstības tirgu? Paldies, Akera kungs, jums arī ir pusminūte atbildēji. Yeah, that's, uh... Jā, es domāju, ka tā ir ļoti laba argumentācija. Prestonā mēs esam patiešām guvuši pieredzi, ja konkursā uzvar mazi un vidēji uzņēmumi, šī nauda tiek patiešām ļoti ražīgi investēta un nāk par labu uz vietas dzīvojošajiem. Es piekrītu, ka patiešām ir uh, jāmaina šie uh, publiskā iepirkuma noteikumi, lai nauda un uh, šie projekti nāktu par labu pirmām kārtām uz vietas. Paldies, kolēģi! Es gribēju atkārtot. Ir kāda ķībele ar ekrāniem, tie nerāda runātājus pareizā secībā. Pirms tehniķi uh, Eh, šo kļūdu izlabos. Lūdzu, neskatieties uz ekrāniem, jo tur atspoguļotais runātājs saraksts ir aplams. Tagad Trušķīnska kungs uz vienu minūtu no ENF grupas. Šinks kundze, paldies, paldies priekšsēdētāji. Caurskatāmība un uh, ētikas kodeksa ievērošana publiskā iepirkuma procedūrā ir tikai loģiski priekšnosacījumi. Uh, Bet patiesībā ziņojumā šie mērķi nav ņemti vērā. Godīguma un caurskatāmības prasības tiek sasaistītas ar pavisam citām normām, kas nemaz nav tik pašsaprotamas. Tas varētu radīt atkarīguma un suverenitātes problēmas. Ir jābūt patiešām neatkarīgiem objektīviem kritērijiem piešķirot uh, līgums konkursa procedūrā, bet ultraliberālie, kas pārvalda Eiropas Savienību, sadarbojas ar tiem, kas vēlas uh, ieviest protekcionismu procedūras un redziet, kāds ir rezultāts. Mēs nedrīkstam visu instrumentalizēt tikai ņemot vērā jūsu projektu bez robežām. Mums ir jāņem vērā arī vietējo tirgu kapacitāte. Pirmām kārtām ir jābūt uh, nacionālajām preferencēm. Tādēļ balsosim pret šo tekstu. Paldies! Tagad ir uzstājušies runātāji politisko grupu vārdā. Un pie grupām nepiedarošo deputātu vārdu uzstāsies Oņārds kungs. Paldies! Wspaniałym oceanem możliwości. E, e... e Sošņērca kungs, paldies! Publiskais iepirkums varētu šķist, e, ka tas ir patiešām kaut kas ļoti jauks un izcils, bet ko tad tas patiesībā nozīmē? Uh, uh, ierēģi iztērē naudu. Uh, Nodokļu maksātāju naudu citu cilvēku interesēs, bet es domāju, ka katram vajadzētu tērēt uh, pirmām kārtām pašam savu naudu valsts vēlas uh, iejaukties ļoti daudzās jomās, kur tas nebūtu nav vajadzīgs. Bieži vien mēs arī pieredzam, ka ierēģi ir negodīgi, ir augsts korupcijas līmenis. Uh, Un uh, tas viss ir vērojams arī publiskā iepirkuma procedūrā. Ja tiek izmantoti godīgi kritēriji, to visu var ļoti uh, normāli pārbaudīt. Un ja, piemēram, jūs izvirzat ļoti augstus sociālos uh, kritērijus, tad uh, nu, ļoti reti, kurš uzņēmums var ievērot pilnīgi visus šos kritērijus. Paldies! Paldies! Un tagad Nīblers kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātā komisārs kundze, dārgie kolēģi. Es labprāt gribētu uzsvērt vienu punktu, kas ir pieminēts izcilajā Koelju kunga ziņojumā. Proti, ka konkursu skaits no 2006. līdz 2016. gadam ir pieaudzis no 14 uz 29 procentiem. Viena trešdaļa no visiem uh, konkursiem uh, ir notikusi, tātad viena trešdaļa no visām uh, konkursa procedūrā piešķirtajiem līgumiem ir tikus piešķirta uh, vienam uzņēmumam. Uh, tas patiešām nav tas labākais. Uh, piedāvājums, un daudzi MVU tādēļ eh, nevēlas vispār piedalīties konkursos. Un manā reģionā eh, arī nesen tika atvērta jauna skola, tur bija tikai viens piedāvājums, lai gan konkursa eh, procedūra bija izsludināta visā Eiropā. Uh, Jā, beigās e, tiek ieguldīts ļoti daudz resursu, šis konkurss tiek pasludināts visā Eiropā, un beigās ir tikai viens piedāvātājs, viens uzņēmums, kas piedalās šajā procedūrā. Ko es ar to gribēju teikt? Ja mēs runājam par līgumu piešķiršanu, ir jāņem vērā arī uh, iestāžu, valsts iestāžu intereses un arī sabiedrības intereses. Un nākamreiz e, pārskatot. Uh, publiskā iepirkuma noteikumus, vajadzētu runāt arī par šīm robežām, par sliekšņiem. Instruments ir labs, ir nepieciešama caurskatāmība, ir jābūt godīgai konkurencei, bet nedrīkstam pieļaut, ka, piemēram, viena trešdaļa konkursu vienkārši notiek tādā eh, autopilotā un galu galā nav arī produktivitātes. Es domāju, ka vajadzētu šeit kaut, kaut ko mainīt. Piemēram, Bavārijā taču arī varēja piedalīties uzņēmumi no Kīpras vai no Portugāles, bet eh, nu, nebija piedāvājumu. Paldies! Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu Rozjēra kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlēju pateikties uh, referentam un mūsu ēnu referentam Markam Tarabēlam, kas ir uh, patiešām savu darbu paveicis godam. Ja mēs runājam par 14% no IKP, uh, 10 miljardiem eiro, kas ir šajā tirgu, tas patiešām ir ievērojams skaitlis. Mums uh, jāsaka, ka bieži vien tiek domāts par uh, peļņas vairošanu. 2014. 2015. gada dokuments, diemžēl, nav pārāk labi eh, transponēts un arī eh, uzņēmumi tie pietiekam plaši neizmanto. Mums vajadzētu izstrādāt eh, vēl papildus kritērijus, ne tikai finanšu kritērijus, lai varētu izvēlēties vislabāko piedāvājumu, nevis vislētāko. Ir jābūt papildus normām, eh, uzņēmumiem ir jābūt labāk informētiem par iespējām un publiskajiem tirgiem ir jātiek labāk organizētiem. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Kolmelkungs lūdzu. Lielas paldies priekšādātājai. Publiskais valsts iepirkums patiešām ir visai delikāta joma. Un tur skaidri un gaiši jāparāda, ka mēs ļoti atbilstīgi izturamies pret nodokļu maksātāju naudas tērēšanu, un tāpēc visam jānotiek pēc noteikumiem, un no otras puses vienlaikus eh, jānodrošina arī uzņēmē darbībai iespējas un ietaupījumi vienlaicīgi. Tas tāpēc, ka jau jāļauj pilsoņiem saprast, ko valsts dara ar šo naudu. Līdz ar šo šai procesā vajadzīga pārskatāmība. Tas nozīmē, ka šis process ir jāveido tā, ka tiešām ik viens pilsonis, kas vēlas izprast šo procesu, to arī var mm, noskaidrot. Un vienlaikus vajadzētu panākt to, ka šis process nav pārlieku birokrātisks. Tieši tā kā Niblers kundze teica, mēs nevaram visu šeit eh, pēc vienas šnitas mērīt, nē. Ne ir vajadzīgs no vienas puses, no vienas puses vajadzīga efektivitāte pakalpojumu piedāvošanā, otru, kā, otram kārtām vajadzīgs noteikums ievērot nenoliedzami. Un vienlaikus jāpārliecinās arī, ka nav tā, ka uzņēmumi vienkārši nespēja visus šos noteikumus pildīt. Nu, tātad mums jāpārliecinās par to, ka varbūt ir tādas atsevišķas jomas, kur publiskā iepirkuma noteikumi jāmaina tā, lai šī birokrātija nebūtu pārliecīga. Lielas paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs Eikhauta kungs. voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentam. Es domāju, mēs esam atzīnuši, ka ir jāpārskata 2014. gada direktīva, ir jāievieš uzlabojumi, ir jāskatās nevien uz cenu, bet arī uz priekšlikumu kvalitāti. Nīderlandē mēs esam sastapušies ar jaunajām problēmām, domājot arī par veselības aprūpas sektoru. Uh, Daudz, kas tagad notiek eh, tieši vietējā līmenī, pašvaldību līmenī un konkursa procedūrā, uh, ir ārkārtīgi daudz eh, birokrātijas, un tādēļ mazajām pašvaldībām ir grūti arī izvēlēties vislabāko piedāvājumu, piemēram, veselības aprūpas jomā. Tādēļ ir jādomā par labāku, uh, efektīvāku likumdošanu. Jau eh, mani kolēģi ir uzdevuši jautājumus Eiropas komisijai, informējot par sastopajām problēmām. Es arī gribētu dzirdēt jautājumus savām uh, dzirdēt atbildi uz saviem jautājumiem. Pirmām kārtām, vai jūs esat gatavi pirmām kārtām domāt par šo projektu kvalitāti, nevis cenu, un otrām kārtām izvērtējot šo likumdošanu, vai ir iespējams padomāt arī par sociālo pakalpojumu lomu šo uh, konkursu procedūras ietvaros? Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Jā. Tagad vēlējos jūs informēt, ka beidzot uh, ekrāns atspoguļo pareizo runātāju sarakstu, un nākamais runātājs ir precelkungs, bet jāsaka, viņu zālē neredz. Nezinu, kas šodien notiek, bet šeit viens otrs runātājs nav ieradies. Līdz ar to pirmajam, do, tā nākamajam došu vārdu deputātam Zarianopolus lūdzu. Οι δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή η ιδιωτική εκμετάλλευση. Valsts iepirkums. Uh, nu, tas nozīmē, ka privātā kārtā, privātā veidā tiek izmantots valsts kapitāls. Un šeit nereti valda dažādi monopoli. Tas tiešām ir pilnīgi, tad, nu, tāds, nezinu, strīdu sābos mūždien ar skandāliem un tā tālāk. Uh, un tāpēc šī ES stratēģija par valsts iepirkumu atvēršanu globāli un tad tāpat laikā protekcionisms, kas tiek izstrādāts, krit, kas tiek parādīts kritērija izstrādāšanā, patiešām ir tikai un vienīgi monopoli interesēs. Tas, kas piedzīvots Grieķijā, ir būtiski tāds tsunami vilnis. Pātrinātā veidā viss tiek privatizēts lidostas, mm, minerālu ieguves, raktuves, ostas un tā tālāk. Tos tepat kaut kādas militārās apmetnes zinātnes un izglītības iestādes. Tas viss tiek atdots ārzemniekiem. Un tas savukārt nozīmē, ka valsts labklājība, bagātība šai valstī burtiski tiek izputināta, tā tiek nodota kaut kādiem investoriem un nevis to cilvēku rokās, kas tiešām ir vaigas viedros par to visu cīnījušies un šai jomā strādājuši vienīgais veids, kā cilvēkiem iztikt šādā situācijā, savilkt galus kopā, ir cīnīties pret šādu kontroli no valsts puses. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Zainfelda kungs, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Rozmawiamy. Priekšādātāji, paldies. Runājam šobrīd par tādu jautājumu, kas pašos pamatos ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas svarīgs ne tikai no mūsu darba tirgus skatu punkta raugoties, bet arī raugoties uz to, kādas naudas summas tiek iesaistītas šai valsts iepirkumā. Mūsu skumdena arī tas, cik ārkārtīgi lēnā, lēnām tiek ieviesta 2014. gada direktīva. Tās ieviešana varētu atrisināt virkni jautājumu. Šobrīd eh, daudzos šādos konkursos galvenais kritērijs ir cena, bet vajadzētu ņemt vērā arī cita veida kritērijus, kas būtu kvalitatīvāki pēc sava rakstura. Turklāt vajadzētu ņemt vērā arī projekta visu dzīves ciklu vai pakalpojumu sniegšanas ciklu, nevis tikai pašu projektu aizsākšanās brīdi, tad, kad šādi kriteriji tiek eh, mērīti un turklāt nepieciešams raudzīties arī uz to, ka, attīsti, ka projekti iet soli solī ir attīstība, tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas, un valsts iepirkumam šāda veida jauna attīstība un tehnoloģiskais progress būtu arī jāatspoguļo un jāveicina. Turklāt, protams, jāsamazina birokrātija, nepieciešams veicināt elastību šai kopējā valsts iepirkuma sistēmā Uzņēmumiem jāpiedāvā iespēja pielāgoties šīm pārmaiņām, pārmaiņām noteikumos, kas attiecas, piemēram, uz lūk projektu īstenošanu un darbu piedāvājumu. Nu, piemēram, ar katru brīdi ar vien mazāk tiek piedāvāts tieši eh, darba spēka, līdz ar to darba spēka izmaksas pieaug. Uh, pieaug arī citas izaivielu izmaksas, bet savukārt ir pieejama zinām elastība, un daudz uzņēmumi vienkārši atsakās eh, no pieteikšanās uz projektiem, nepiedalās šajos tenderos un konkursos, tāpēc, ka viņiem šādas elastības nav. Vajadzīga arī simetriska piekļuva uh, tirgiem uh, nu, no dažādu dalību valstu puses. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja deputāte Micija uz vienu minūti. Micro, please. Grazie, Sir President. Dan ir rapport reprezenta Paldies, priekšādātāji. Šis ziņojums atspoguļo stratēģiju, kas dalībvalstīm būtu jāīsteno, lai pārliecinātos, ka tiek ieviesta tāda valsts iepirkuma sistēma, kas patiešām iet soli solī ar tehnoloģiju attīstību. Šādā veidā mēs pārliecināsimies, ka valsts iepirkuma stratēģija patiešām ir pie, padara valsts iepirkumu pieejamāku pilsoņiem, valdībām un privātiem uzņēmumiem. Šis ziņojums šai kontekstā ir ļoti nozīmīgs. Tas parāda, kā veidot e-valsts e iepirkumu sistēmu. Tas nodrošinātu arī lielāku pārskatāmību un radītu kopēju platformu standartu piemērošanai Eiropas Savienībā atbilstīgā veidā. īstenošanas posms ir ārkārtīgi svarīgs. Malta, piemēram, jau ir īstenojusi ES tiesību aktus attiecībā uz valsts iepirkumu, un to izdarīja nu, agrāk par citām valstīm, tāpēc gribu aicināt arī pārējās dalību valstis rīkoties tikpat strauji un rīkoties atbilstīgi direktīvas prasībām. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs deputāts Funtulis, lūdzu, vienu minūti. Valsts iepirkums it īpaši dažās dalību valstīs patiešām ir būtiski tāda kā vaļēja brūce, kur pūžņo korupcija un tam līdzīgi un Eiropas Savienība nav rīkojusies pietiekami strauji. Mums taču nepieciešams identificēt dažādus kritērijus šādu iepirkumu kon kontraktu piešķiršanai. Tam turklāt jānotiek pārskatāmi, bez liekas birokrātijas, un tam visam jānotiek sabiedrības interesēs. Bet tomēr šķiet, ka joprojām nereti vinē tie projekti, kas piedāvā zemākās cenas, neņemot vērā kaut kādus citus kritērijus. Nedrīkst, protams, vienlaikus arī iet pretim nacionālajai suverenitātei un uh, bet tāpat laikā tom jāuzrauga šie konkursi tā, lai nebūtu tā, ka korupcija sīst ar vien augstāku vilnu dalību valstīs. Pret korupciju jācīnās. Nedrīkstam vairs pieļaut to, ka kaut kādi daži izredzētie vienkārši iedzīvojas uz, uz sabiedrības rēķina. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja deputāta Grapīnī. Paldies, paldies priekšādātāji. Komisārs kundz godātie deputāti. Ārkārtīgi priecājos, ka esam sagatavojuši šādu ziņojumu šeit Eiropas parlamentā un ka pievēršamies atkal valsts iepirkumu jautājumam. 2014. gadā tika pieņemta direktīva, tur, un es toreiz ar atsevišķām vietām tajā nebija apmierināta. Uh, jo tur bija daudz neskaidrību, daudz arī tāda vispārinājuma, un līdz ar to dalībvalstīs šī situācija tika nu, interpretēta atšķirīgi. Šie priekšraksti tika saprasti atšķirīgi, un tāpēc, eh, komisārs kundze, es nezinu, ko es domāju darīt, lai šādas atšķirības novērstu. Nu, piemēram, uh, Eh, arī visi šie termiņi, kas paredzēti konkursos, nereti tie ir pārāk gari, pārāk ilgi, arī tāpēc tieši, ka nav skaidru noteikumu. Nav skaidru noteikumu par to, kas var piedalīties, kas var pieteikties konkursos. Tāpat arī kriterijas, piemēram, par šo zemāko cenu, jau iepriekš kolēģi teica, ka 60% no visiem šiem konkursiem faktiski tiek mm, rīkoti tā, ka līgums tiek piešķirts, kontrakts tiek piešķirts tam, kas piedāvā vienkārši zemāko cenu. Nu, šādā veidā nedrīkstam konkursus rīkot. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to esam nonākuši pie runātāja saraksta beigām un varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Esmu pieņēmis septiņus lūgumus izteikties, uzklausīsim visus septiņus deputātus. Pirmais no tiem Dorfmankungs uz vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāji, paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Es pats biju referents, kas strādāja pie atzinuma Envī komitejā par šo ziņojumu. Un eh, līdz ar to faktiski esmu līdzdarbojies ziņojumu sagatavošanā. Es pārsvarā gribēju pievērsties tam, kas nozīmē, eh, kas saistīts, piemēram, ar eh, iztiks nodrošināšanu. Te runājam par skolām, bērnu darziem, slimnīcām un tam līdzīgi. Es domāju, ka tieši šajā jomā uh, kur klienti ir lūk bērni un skolēni un tālāk. Tieši tur būtu ļoti absurdi, ja valsts iepirkums tiek spiests mm, rīkot konkursus, iepirkt mm, preces no nezinu kaut kādām attālām vietām. Es saprotu, ka iekš mm, vienotais tirgus ir saprātīga un laba lieta, bet es domāju, šādos gadījos mums tomēr vajadzētu rīkoties pēc uh, veselā saprāta noteikumiem un vienkārši uh, eh, izraudzīties uz to, kādas vajadzības ir šo preču un pakalpojumu saņēmējiem. Un tāpēc es domāju, ka kopumā valsts piepirkumos vajadzētu atrast tādu risinājumu, kas ļautu šādā jomā, šajos gadījumos, piedāvāt projektu iesniedzējiem, izmantot arī vietējos piedāvātājus pārsvarā. Paldies! Nākamais runātājs Palmerkungs. Gribētu norādīt, ka klausītāji, kas sēž galerijā, nedrīkst aplaudēt un eh, nekādā veidā re, šādi skaļi rēģēt. Palmerkungs, paldies piekrīt daudz kam, kas tika teikt šorīt šeit debatēs par to, ka nepieciešams valsts iepirkuma procedūru padarīt pieejamāko MVU un arī, piemēram, vietējām labdarības organizācijām un vietējām organizācijām vispār. Bet tas jautājums, kam es konkrēti vēlos pievērsties, ir skandāls kas faktiski ir modernā verdzība. Modernās verdzības incidenti pēc skaita ar vien biežāk parādās Eiropas Savienībā un arī man, manis paša valstī. 136 tūkstoši cilvēki tiek lēsti šobrīd ir kļuvuši par modernas, modernās verdzības upuriem. Tad tie ir pagājušā gada dati, un tas tiešām ir vienkārši skandalozi, ka šāda veida moderno verdzību atbalsta arī ar valsts iepirkumu palīdzību un visām šīm piegādes ķēdēm, kas iet caur tādām organizācijām un uzņēmiem, kas saņem valsts iepirkumu kontraktus. Es domāju, ka tas nav pieņemams. Mums jādara viss iespējamais, lai vērstos pret šādu val, eh, moderno verdzību arī ar valsts iepirkumu kontraktu palīdzību. Nu, piemēram, korporatīvās hārtas iespējams izstrādāt vēršoties pret šādu verdzību. Tās šobrīd jau tiek parakstīts Lielbritānijā, kad runājam par valsts iepirkumu modernos eh, verdzību, tad, tad šīs vietas nav savietojamas. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs! Nākamais runātājs - deputāts Mēsjūs Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Paldies, ka ļāvāt man izteikties par ļoti svarīgu, šo ļoti svarīgo jautājumu, kad runājam par valsts iepērkumu. Tad, protams, lielais apjoms tas vienmēr izdevīgi lielie uzņēmumi, saņem lielos kontraktus un e, pārsvarā tas vienmēr tā arī ir valsts iepirkuma jomā, bet savukārt mazās lietas taču ir tik skaistas, mazie uzņēmumi var būt efektīvāki, liederīgāki un neret arī lētāki nekā viņu lielie konkurenti. Diemžēl jāsaka, ka mazie uzņēmumi bieži vien tiek izslēgti no piedalīšanās šādos uh, valsts iepirkuma konkursos un tāpēc es ar prieku atbalstīšu šo ziņojumu, kurā cenšamies šo nelaimi novērst. Bet mums jāiet vēl tālāk. Manā reģionā mazie uzņēmumi nereti cieš no tā, ka, piemēram, vēlu ienāk maksājumi, ir milzīgs birokrātiskais sloks un cita veida šķēršļi, Kā rezultātā viņi nespēja atbilstīgi darboties, un viņi ne, mums ir jāpārliecinās, ka viņi pēc tūlīt pēc darba izpil, izpildīšanas uh, samaksu arī saņem. Šie mazi uzņēmumi tas ir kaut kas liels, tas, ir, tas nāk par labu vietējiem darba tirgumu iedzīvotājiem kopā, un tas mums ir arī jāveicina. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs deputāts Epitidēos, lūdzu. Lielas paldies priekšādātājai! Katra dalībvalsts valsts iepirkumu kontraktus piešķir dažādiem uzņēmumiem, daži no tiem ir vietēji uzņēmumi, citi ārvalstu uzņēmumi, un šādi valsts iepirkumu kontrakti nenoliedzami spēlē būtisku lomu ekonomikas veicināšanā, jo parasti tie tiek piešķirti tādās jomās, kas ir strateģiski nozīmīgas, piemēram, smagā rūpniecība, telekom, telekomunikācijas un tā tālāk. Ar šādu kontraktu palīdzību valdība parasti cenšas veicināt savu ekonomikas un politiskās eh, virzības īstenošanu, Un eh, tā nereti ne, un nevajadzētu būt tā, ka valdība visus šādus ienākumu avotus atdod ārzemniekiem, kā tas notika Grieķijā. Svarīgākais šādos gadījumos pārliecināties, ka mums tādā gadījumā ir piekļuva arī trešo valstu tirgiem valsts iepirkuma kontekstā. Protekcionismu rezultātā trešās valstis ir izveidojušas eh, veselu sienu ar šķēršļiem, kā rezultātā Eiropas uzņēmumi nevar pieteikties uz šādiem kontraktiem. Ja vēlamies nodrošināt apusējību un vēlamies, lai konkurence būtu godīga, tad tādā gadījumā Eiropas Savienības um, uzņēmumiem arī būtu jāspēj saņemt priekšrocības un nu, izmantot, šie note izmantot šos noteikumus par labu sev, tāpēc, ka, lūk, tie tiek šobrīd pārskatīti. Nākamais runātājs Hedenkungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs, dāmas un kungi! Valsts iepirkums un ar to saistītais regulējums ir ārkārtīgi svarīgs elements kopējā sabiedrības funkcionēšanā, īpaši vietējā un reģionālā līmenī. Tāpēc atzinīgi vērtēju komisijas iniciatīvu kas vēršas uz, kas, kas mm, nosaka sešas svarīgākās prioritātes. Ar valsts iepirkumu saistītajām procedūrām jābūt skaidrām un viegli izprotamām, un tāpēc pilnā mērā atbalstu vienkāršošanas aicinājumu attiecībā uz šiem noteikumiem. Mums arī atbilstīgi jāizmanto jaunās tehnoloģijas, kas ir mūsu rīcībā, un jānodrošina šis e-valsts iepirkums, jeb elektroniskais Tāpat arī valsts iepirkuma kontraktu piešķiršanas kritēriji ir jāizvērš, un tie nedrīkst ietver tikai un vienīgi cenu, kā galveno rādītāju. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs deputāts Marijas Lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. 250 tūkstoši valsts iestādes piešķir šādus valsts iepirkuma kontraktus par pakalpojumu sniegšanu un par precēm, par darbiem. Uh, Te mēs runājam par miljardiem eiro. Un tas, protams, veido ļoti lielu daļu no ES IKP, un turklāt tas saistīts ar lielu daļu nodokļu maksātāju naudas, kas tiek šādi tērēta. Un, kad runājam par valsts iepirkumu, tad esam piedzīvojuši virkni dažādu skandālu. Valsts iepirkumu var izmantot, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmu, lai radītu jaunas darba vietas. Valsts iepirkumu varētu izmantot arī, lai nodrošinātu ieguldījumu valsts stratēģijas īstenošanā, piemēram, ņemot vērā dažādu veidu sociālos un vidas aizsardzības kritērijus. MVU tāpat laikā ir saņēmuši tikai 4 45% no visiem šāda veida kontraktiem, un savukārt 55% šādu kontraktu ir pamatojušies uz zem, zemāko cenu kā galveno kritēriju, un zemākā cena nebūtu vienmēr negarantē to efektīvāko darbu izpildes veidu šāda veida rīcība rada problēmas Eiropas Savienībai. Nu, šī eksternalizācija ir eh, atvērusi tirgu arī cita veida eh, uzņēmumiem savukārt ir tādas valstis, kas savus tirgus joprojām burtiski hermetiski noslēdz. Mums ir, protams, jādod arī preferences kaut kāda veida vietējiem, reģionāliem spēlētājiem, lai ES uzņēmuma efektivitāte veicinātu. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs deputāts Drojevskis uz vienu minūtu, un viņš būs pēdējais brīvā mikrofona ietvaros. Lielas paldies, priekšādātāji! Jāatzīst, ka es atbalstu Mm, to, ka vajadzētu ierobežot valsts līdzekļu apjomu, kas tiek tērēts valsts iepirkuma ietvaros. Es turklāt esmu arī pret to, ka valsts iestādes, tādas kā, piemēram, pašvaldības un tam līdzīgi, varētu pašas neatkarīgi iesaisties ekonomikas darbībās, uzņēmē darbībā. Es domāju, ka šādām iestādēm vajadzētu pakļauties konkrētai pāraudzības un uzraudzības sistēmai. Vēlos tāpat laikā uzslavēt Koelju kungu, jo viņš pie šī ziņojuma patiešām vareni pastrādājas divas lietas nosaka valsts pakarpo, pakal, iepirkumu kvalitāti. Pirmām kārtām šis ārējais ietvers, kas ir juridiskie noteikumi tam līdzīgi, bet otrs elements saistīts ar precizitāti, ar to, kādā veidā un cik akurāt šie noteikumi tiek piemēroti procedūrā. Bet jāsaka, situācija nebūtu nav viennozīmīga. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad komisijas, komisijas pārstāvēja Bienkovskai dod vārdu lūdzu. Liels paldies! No šīs diskusijas mēs varam redzēt, cik svarīgs ir šis jautājums. Un es gribu vēlreiz atkārtot to, ka iemesls, kāpēc mēs izlēmām, ka mēs pieņemsim šo pakotni, tas nav tāpēc, ka mums ir slikta likumdošana. Likumdošana ir jauna, uh, Bet no mūsu redzes viedokļa mēs uzskatām, ka šī ir laba tiesība akti, kas ir slikts, slikta arī sanošana, likumdošana. Ir labi, daži no jums sakat, ka nepietiek elastības. Likumdošana piešķir lielu elastību. Protams, Uh, ir jāizpilda noteikumi, likumi, bet tiek piešķirtas lielas manevrēšanas iespējas, piemēram, attiecībā uz sociālām lietām, sociāliem pakalpojumiem, iespēja izslēgt tātad šo vieglo režīmu pat integrējot visus sociālos kritērijus konkursu procedūrā. Attiecībā uz šo konkrēto jautājumu mēs sagatavojam vadlīnijas Par sociālu publisku iepirkumu, lai varētu palīdzēt dalībvalstīm, mēs arī piekrītam viedoklim par to, ka publiska iepirkuma digitalizācija ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un no vienas puses tas ievērojumā mērā, mūsuprāt, uzlabos caurskatāmību, piemēram, ar novēlotiem maksājumiem, bet no otras puses palielinās noteikti, ja mēs to redzam dalību valstīs kas īsteno e iepirkumu, ka palielinās MVU dalība šajā procesā. Bet, protams, ka mums ir tikai dažas dalībvalstis, kuras ievies šādu variantu. Tomēr komisija noteikti iestājas par to, lai būtu pilnīgi publisks iepirkums, pilns cikls publiskam iepirkumam. Vietējais līmenis. Daudz no jums jau minējāt šo jautājumu. Es pilnībā saprotu to. Man ir liela personīga pieredze ar publisku iepirkumu, var jums pateikt, ka šis nav Eiropas uh, tiesība akts, kas ļoti lielu slogu padara, bet tie papildus jautājumi, kas tiek eh, transponēšanas procesā, kas papildina šo likumdošanu. Tā ir problēma, tā ir ļoti liela problēma visur Eiropā. Tieši tāpēc mēs izlēmām, ka mēs domājam, ka, protams, šobrīd nav īstais brīdis eh, domāt par kaut kādiem grozījumiem tiesību aktos, bet šī partnerība, kuru mēs gribam izveidot, šī viedokļa apmaiņa norādes dažkārt ir tikai bažas, kas eh, neļauj cilvēkiem pieņemt pareizos lēmumus, jo viņi vienkārši nezina, viņiem nepietiek prasmju, viņi nezina, kā to darīt. Un arī vēlīna direktīvas transponēšana, dažniem jūs minējāt šo jautājumu. Lielākais statistikas trūkums, kas mums, piemēram, ir, un tā ir Vācijā, jo transponēšana ir notiek ļoti vēlu, tāpēc mums nav statistikas datu par to, kā tas darbojas uz vietas. Uh, Bet es gribētu tikai vēl piebilst, ka kopš pieņemšanas mēs esam īstenojuši ex ante instruments attiecībā uz lieliem investīciju projektiem. Tas jau ir sācies. Tas ir sācis sniegt konkrētus pakalpojumus publiskiem pircējiem, lai piemērotu noteikumus izvairītos no problēmām uh, konkursa laikā attiecībā uz lielām summām infrastruktūras procesos. Mēs izplatījām ar eh, ļoti lielu skaitu paraugu praksi par profesionalizāciju. Mēs publicējām inovācijas vadlīniju dokumentu, bet, kā es teicu, nākamais būs par sociālo jautājumu, par sociālo publisku iepirkumu. Līdz ar to es esmu apņēmības pilna gan par šo saturu jautājumu, es arī esmu apņēmības pilna uzturēt šo diskusiju kopā ar jums, jo es domāju, ka tas ir pilnīgi tā vērts. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Ar to mēs esam noslēguši diskusiju, vai drīzāk gan, ko iekungs noslēgš šo diskusiju. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu pateikties komisāras kundzei, Bienkovskas kundzei par viedokli, kas tika sniegts, un es gribētu uzsvērt vienu jautājumu, kas tika minēts. Mēs redzam, ka Eiropa ir labi pastrādājusi, mēs esam piestrādājuši pie šiem tiesību aktiem, tomēr problēma ar kur mēs saskaramies, ir transponēšanas jomā dalību valstīs, un dažkārt šī transponēšana ir kļūdaina dalību valstīs. Ir nepieciešams, lai dalību valstis darbotos lai neapstrīdētu to, kas ir paveikts Eiropas Savienības līmenī. Gribētu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem un gribētu uzsvērt trīs jautājumus. Es domāju, ka ir liels konsensus par uh, principiem, kas ir šajā iniciatīvā, proti šī griba attiecībā uz instrumentu, lai varētu veicināt trans, uh, caurskatāmību, lai godīga konkurence notiktu un lai varētu panākt inovācijas ekonomikas un aprits ekonomikas mērķus, ilgspējīgu attīstību, kas ietver visas personas un attiecībā arī uz sociāliem aspektiem. Otrais bažas moments. Uh, tas ir par labu MVU. Tas ir tas, ko es sapratu uh, komentāros. Mēs piekrītam izskanējušām bažām, un faktiski šeit runa arī par to, lai veicinātu digitalizāciju. Tas attiecas nevien tikai uz instrumentu, lai vienkāršotu jautājumus, bet arī instruments, lai varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību. Es domāju, ka tas kliedēs visu bažas, un mēs domājam, ka tad līdzekļi tiks arī atbilstoši izmantot, un es gaidu, ka. Kā balsojums šodien būs pozitīvs par labu eh, šiem rekomendācijām no Eiropas parlamenta puses. Liels paldies! Līdz ar to mēs slēdzam šīs eh, debates un balsošana notiks šodien. Nākamais darba kārtības punkts ir debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Pirmās debates ir Pār plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļu pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši čārter 97 lieta. Es gribētu dot vārdu uz vienu minūti Tanaka kungam kā autoram. Prieksēdētāja kungs, es piesardzīgi apsveicu 16. gada lēmumu, lai atvieglotu dažus no ierobežiem pasākumiem pret Baltkrievijas oficiālajiem darbiniekiem kā plašāka stratēģijas joma, lai iesaistītu šo izolēto valsti. Bet tagad ņemot vērā to, ka Krievi aneksējusi Krimu un ofensīvu Austrum Ukrainā, uh, Uh, ir uzskats, ka Lukašenko, Baltkrievijas prezidents, var kaut kādā veidā varētu apsveikt ciltākas attiecības ar Eiropas Savienību kā pretsvaru Krievijas dominancei kontinentē, baidoties arī, ka mm, viņš um, varētu uh, tātad uh, notikt tā kā ar prezidentu Janukoviču. Uh, un attiecībā uz Lielu Ukrainu. Attiecībā uz demokrātiju un uh, brīvībām Baltkrievija raugoties uz rietumu valstīm. Attiecībā uz 497 tīmekļa vietne, kā tas ilustrēja, varbūt tā daļa bija pārāk optimistiska. Mūsu rezolūcija šodien skaidri norāda, ka policija mērķēja žurnālistiem mērķiecīgā politikā iebiedējot un viņa draudē Natālija Radīnai, galvenai redaktorei, un tas ir īpaši bažas izraisošs uh, piemērs. Prezidents Lukašenko, varbūt mēs varam būt pārliecināti par to, ka uh, turpmākais atbalsts organizācijām, kā Čārta 97, tas būtu vitāli svarīgi, lai nodrošinātu to, ka vienu dienu Baltkrievija būtu brīva demokrātiska mm, nākotnē. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs nākamais. Eh, runātājs Austravičus kungs viena minūte. Viņš ir arī viens no autoriem. Liels paldies, priekšsēdē kungs, eh, kamsārs kungs kolēģi. Eh, cilvēktiesību situācijas pasliktināšanās Baltkrievijā. Šodien runājam par mēdīju brīvību, faktiski par mēdīju brīvības trūkumu un par uzbrukumu cilvēkiem Baltkrievijā. Uh, Eh, tiek mērķēts uz internetu. Visi tie cilvēki, kas tiešsaistē paust komentārus, viņiem ir jāreģistrē un viņa datiem nodod uh, Uh, valsts drošības dienestam, uh, kam ir neierobežots pilnvarojums un iztēle, kā mēs to ļoti labi zinām, gribu skaidri atzīmēt, ka pirmām kārtām nepietiek ar to, lai mēs atkārtotu to, ka mēs atbalstam tīmekļa vietni Čāter 97 uh, komisiju un arī darbības dienas ir tie, kam jānodrošina, ka tīmekļa vietnes bloķēšana tiek atcelta, tīmekļa vietnēm nepieciešama konkrēta finansiāla palīdzība, kam jānāk no Eiropas Savienības puses otrkārt. Uh, Uh, Palētiskais monstrs Lukašenko veida uh, tādu kodolu monstru astrocā, kas sagrauz pamat brīvību Baltkrievijas iedzīvotām un arī visai Eiropai, proti viņu, drošību, viņu tiesības uz drošību. Eiropas Savienības darbība ir jāpamato stingriem noteikumiem prasībām, nevis uh, komisiju un ārējas darbības dienestiem uh, Ir jāpārtrauc būt naivām un aklām, eh, jo Minska pat nemēģina izlikties eh, par situāciju un gribētu, um, lai pārtrauktu um, sarunas par partnerības prioritātēm un lai būtu darboties tālāk Ropēkungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Baltkrievija šodien faktiski ir piemērs tam, kas ļoti skaidri parāda, kā eh, brīvu mēdīju ierobežošana cilvēku tiesību pārkāpumu var apdraudēt valsts drošību, reģiona drošību un visa kontinenta drošību. Baltkrievija ir izdzīvojusi vai pārdzīvojusi vienu no uh, lielākajām kodola katastrofām vēsturē, un tagad tā tiek iesaistīta kodola pasākumā, kas var novest vēl pie lielākiem kārtiem nekā Černobiļa. Baltkrievija ir ierobežojusi savu sabiedrību, tās neatkarīgos mēdījus, kā piemēram Čārter 97, vienlaicīgi tā ļāva Putina režīmam uh, būvēt kodola monstru uz robežas ar Eiropas Savienību, pat Padomu Savienība bija apturējusi plānus, lai būvētu šāda veida monstru uh, Baltkrievē pēc kodola katastrofas Černobiļā. Es joprojām saņemu jautājumus no vēlētājiem, ko dara Eiropas Savienība, lai nodrošinātu kodoldrošību Eiropas Savienībā. Gribētu pajautāt komisijai, kā mēs grasamies nodrošināt stresa testu kodolu uzņēmumā Ostravicā, kā jūs varat nodrošināt to, ka tas īsteno visas Eiropas Savienības prasības. Miljoni no Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudas dodas uz Baltkrieviju. Es domāju, ka tie tiek izmantoti uh, lai būvētu kodolu uh, uzņēmumu un ierobežotu masu uh, mēdīju brīvību. Uh, paldies, tālāk modekundze, divas minūtes. Paldies, prieksēdētāja kungs. Uh, Brīva un neatkarīga prese ir būtiska Eiropas Savienības vērtība un ir nepieciešams tai būt kā svarīga Eiropas Savienības daļai attiecībās ar Baltkrieviju. Čārta 97 nodro, parāda skaidru piemēru par to, kur mūsu vērtības tiek sagrautas. Tīmekļa vietne ir bloķēta Baltkrievijā un nesenākā laikā arī Krievijā. Mēģinājumā uh, neļaut sabiedrībai gūt informācijas debatēs. Uh, arī tiek uzbrukts tīmekļa vietnēm, novēršot anonimitāti, lai novērstu br vārda brīvību. Tas atspoguļo satraucošu tendenci, uh, kā tiek uzbrukts pilsoniskai sabiedrībai jau tā apresi, tādā nospiedošā vidē Baltkrievi darbojas pret uh, brīvu sabiedrošanās brīvību un um, pret neatkarīgiem arotbiedrību dalībniekiem gadījums uh, rada satraukumu. 16. gadā Eiropas Savienība atcēla vairumu no sankcijām, kas bija pret uh, Baltkrievijas oficiāliem pārstāvjiem un uzņēmumiem. Uh, cerot, ka labākas attiecības novedīs pie labākām pamatbrīvībām. Tagad ir skaidrs, ka ka tas viss nedarbojas. Gadījums ar Čātaru 97 un ar ārotbiedrību pārstāvjiem nesenajā laikā padara šo neveiksmi skaidru. Tagad ir pienācis laiks rīkoties. Ārējas darbības dienestam ir jā, jābūt finansējuma, lai varētu finansēt 497 Belsat televīziju, kas nodrošina neatkarīgu apraidi. Šis finansējums ir jāpadara par tiešu un ātru Eiropas Savienības atbalstu Baltkrievijai. Uh, Tam ir jābūt sastītam ar nosacījumiem, un uh, šim atbalstam ir jābūt arī sastītam ar sakām, ja šie noteikumi netiks izpildīti. Uzbrukumi, uh, draudi ar nāvi, um, žurnālistu iesēdināšanu cietumā, uh, cilvēku tiesību, cilvēku apdraudētāji. Tie ir tādi pārkāpumi, kam vajadzētu maksāt Baltkrievijai finansiālo atbalstu no Eiropas Savienības puses. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Urban Krespā kungs lūdzu pusotra minūte. Liels paldies, priekšsādātāji. Mēs vēlreiz šeit domājam par uh, te, uh, dubulto pieeju šeit. Uh, rezolūcija ļoti skaidri parādīts apspiešana, kas ir Baltkrievija, un šī apspiešana uh, ir uh, tāda, kas ir padara e, mazāk ciešu saistību ar Eiropas Savienību. Tomēr starp 14 un 17 gadu e, palīdzības pakotne no Eiropas Savienības puses uz Baltkrieviju saistībā ar Eiropas instrumentu, e, tās bija 91,5 miljoni eiro. Un šīs vienošanās ir saistītas ar um, cilvēku, un nu, tad mēs domā arī Eiropas Savienības ārējo kontroļu stiprināšanu, lai samazinātu migrācijas plūsmas, atbalstot, piemēram, attīstību aizturē, migrantu aizturēšanas centros. Proti, mēs saprotam, ka tas pārkāp cilvēku tiesības Baltkrievijā, tomēr mēs aizvaram acis. Uh, un mēs maksājam un maksājam, maksājam milzīgu naudu, tā lai šī valsts, uh, kura, kā mēs sakam, pārkāp cilvēku tiesības, uh, tā, lai uh, tā darbotos savā ziņā ar robežu policiju. Tomēr mums ir jābūt skaidrībai, ka Baltkrievijā ir tātad patvaruma sistēma no tām valstīm, kur cilvēkiem ir reāls krimināla vajāšanas risks, un Baltkrievija ir vēl viens piemērs par to, ka viss ir vērtīgs, lai samazinātu migrācijas plūsmu attieksmes uz Eiropas Savienību patiešām ir bīstami. Tātad šī dubultā pieeja, kas ir daudzām politiskām grupām parlamentā, eh, kas šo apstākli nav iekļāvusi rezolūcijā. Paldies! Liels paldies! Nākamais ir Štetinas kungs, nākamais runātājs. Un ar to mēs esam arī pabeiguši autoru sarakstu. Liels paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Labrīt! Brīva mēdīja, neatkarīga prese. Lukašenko uh, ir Lukašenko ienaidnieki numur viens. Žurnālisti un neatkarīgie mēdīji ir bijuši par mērķi nepārtrauktam iebiedēšanas procesam. Informācijas portāls Čārta 97 ir bloķēts jau gandrīz vai gadu. 2010. gadā viens no līdzdibinātājiem tika nogalināts, eh, un eh, Čārter tika izspies no Baltkrievijas, tam nācās raidīt no Polijas kopš 11. gada. Uh, Uh, tīmekļa vietne ir bloķēta, tā ir finansiāla katastrofa, un šī gada augustā bija arestu virkne un konfiskācija birojos. Žurnālisti saskaras ar apsūdzībām, un viņi tiek iesēdināti cietumā. Tikai pagājušā gada apmēram simt žurnālisti tika aizturēti. Gandrīz vai pirms diviem gadiem mēs atteicāmies no ierobežojušiem pasākumiem pret Baltkrieviju. Baltkrievijas puse izmanto Eiropas naudu tā rezultātā, un tāpēc es gribētu vērsties pie nepieciešamajiem nosacījumiem mūsu sadarbībā, nosacījumu, lai saglabātu cilvēku tiesības un pilsoniskās brīvības. Lukašenko mums rāda, ka tā vietā, lai demokratizētu valsti, viņš piegriež skrūves un viņš krimināli vajā tos, kas mēģina informēt Baltkrievijas pilsoņiem par to, kas notiek viņu valstī neusticēsimies diktatoriem, dāmas un kungi. Ir tīmekļa vietne Čārter 97 šis portāls, tās pamatos Baltkrievijas kustību Čārter 97 ko uh, iedvesmoja uh, kustība uh, eh, Čātara uh, harta 77, un tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešama kā Čehijas pilsonis pienākums cīnīties pret cilvēku tiesību pārkāpumiem Baltkrieviem. Brīvības ir nesadalāmas, dāmas un kungi. Brīvības Baltkrievijā ir mūsu brīvības. Paldies par uzmanību! Liels paldies! Tālāk pāriesim pie tiem runātājiem, kas runās no politisko grupu puses, no EPP puses. Zdrajevski kungs, lūdzu, viena minūte. Liels paldies, ka Baltkrievijas delegācijas priekšsēdētājs es šeit ļoti rūpējos par to, cik, cik precīzas ir šīs diskusijas. Es neatkārtošu to, ko jau teica citi runātāji, bet es gribētu papildināt vēl ar vienu jautājumu, kas, manuprāt, ir svarīgs. Tā ir kultūra. Baltkrievija var un tai vajadzētu lepoties par māksliniekiem, eh, radošo pārstāvju, eh, darbošām personām ir Nobel prēmija literatūrā, bet teātris Baltkrievijā tiek apspiests. Es šeit runāju par eh, trīs teātriem Baltkrievijā. Ja? veselā virknē veidu mākslinieki, profesori, kas ir palīdzēt teātrim, tāpat arī uh, auditorijas, ja skatītā pārstāvja šeit, es runāju par to, ka ir nepieciešams spērt soļus, lai būtu atzinums parlamentā, kas būtu pēc iespējas precīzāk. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tālāk sociālistu un demokrātu vārdā Džulija Vorda viena minūte. Eiropas Savienība ir jādarbojas attiecībās Baltkrieviju. Eiropas komisijas pasivitāte un Eiropas ārējas darbības dienesta pasivitāte tagad vēl ir padarījusi pat drosmīgāku Lukašenko valdību cilvēku tiesību situāciju un ir īpaši runājot par presas brīvībām pasliktinās pavisam strauji. Un attieksme pret politiskiem ieslodzītājiem ir briesmīga valstī, kur nāves sods uh, Uh, paliek kā kaunpilns variants. Cilvēku tiesu uh, aizsardzības dalībnieka Mihaila Zemčūžnē lieta ir ļoti briesmīga. Viņš ir viens ieslodzījumā vairumā um, uh, laika, tas ir kopš jūlija. Un tas viss, dāmas un kungi, notiek Eiropā. Dmitrija Babrik, žurnālists, kas tika arestēts augustā par presa brīvu, viņš ziņoja, ka kamēr aizturējumā uh, Viņam nācās parakstīt sadarbības līgumu ar uh, valsts drošības dienestu attiecībā uz čātru 97. Tas jau tiek aprakstīts, un tas izraisa lielas bažas, un es strādāju ar šo organizāciju pēdējo dažu mēnešu laikā. Un viņa jūtas, ka Eiropas Savienība viņu ir pilnībā nodevusi, tāpēc gribētu aicināt komisāru Hānu un augsto pārstāvi rīkoties un prasīt, lai uzlabotos uh, cilvēku tiesību situācija Baltkrievijā. Paldies! Liels paldies un tālāk! Eiropas konservatīvo un reformistu vārdo Jurekungs viena minūte, lūdzu. Priekšsādātā kungs, dāmas un kungi. Baltkrievija ir cieša kaimiņu valsts un svarīga valsts, kas robežojas ar vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Baltkrievijas nācija šodien cīnās par savu vēstures piemiņu saskaņā ar Normanu Deivis, um, vēsturnieku ceturtā daļa no miljonu, ceturtdaļa miljonu iedzīvotāju tika nogalināti Baltkrievijā pagātnē. Šī vieta, kur cilvēki ir gājuši bojā tik lielā mērā, ir uh, kļuvusi par uh, tādu vietu, kur Eh, tagad eh, ir ļoti maza krustu, jo um, kapsētu aizsardzība ir ļoti svarīga, un mēs aicinam uh, Baltkrievijas iestādes lūdzu pārtraucat to, uh, kā šī vieta, šī mm, kapsēta kļuva par vietu, kas vairs it kā nav svēta. Uh, ir laiks nosodīt komunismu. Paldies! Liels paldies! Un no liberāla un demokrāta puses Selimoviča kungs viena minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs! Eh, Preses situācija Baltkrievijai pas, eh, pasliktinās. Baltkrievija tagad ir 155. no 180 valstīm eh, pasaules brīvības indeksā. Uzbrukums, iebiedēšana, draudi - tā ir daļa no ikdienas dzīves neatkarīgiem žurnālistiem Baltkrievijā. 18. gada augusta sākumā Baltkrievijas iestādes veica reidus. Um, tur Uh, nu, Belepāna, uh, kur žurnālisti atradās, un tādā pat veidā valdība pastiprināja mediju kontroli, liekot visiem piereģistrēties iestādēm pirms viņi vispār var ko publicēt. Tas ir vairāk nekā jebkurš pat šajā parlamentā varētu iedomāties. Tieši tāpēc Baltkrievijas iestādēm ir nepieciešams uh, atcelt aizliegumus 497. Ir jābūt neatkarīgiem mēdījiem, un es lūdzu šiem parlamentam turpināt paust atbalstu Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Mēs esam parādā Baltkrievijas iedzīvotēm, lai aizsargātu viņu izteiksmes brīvību. Lielas paldies! Paldies! Minūte. GUE NGL grupas vārdā Viržjā kundzei lūdzu. Atvainojos, Veržjā kundze, jums pusotra minūte sāka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Baltkrieviju tiek eh, uzskatīta par pēdējo Eiropas diktatūru, vienīgā valsts, kas joprojām nav Eiropas padomē. Tur joprojām norisinās patvaļīgas vajāšanas opozīcijas uh, apspiešana un 2015. gadā Lukašenko kungu atkal ievēlēja par prezidentu ar vairāk kā 80% vēlētāju atbalstu. Eiropas Savienība patiesībā aizvien vairāk uh, sadarbojas ar Lukašenko kungu, tā uh, viņam nenorāda uz pārkāpumiem. Vai uh, te tiek mēģinājums izvērst atkārtot tādu pašu scenāriju kā Ukrainā? Jāsaka, ka 91 eh, miljons no uh, eh, kaimiņa attiecību politikas instrumenta uh, tiek uh, piešķirts, lai eksternalizētu uh, robežu kontroli un uh, tiek ņemtas vērā arī polijas valdības intereses. Un uh, polija ir atteikusies uzņemt ļoti daudzus uh, patvērumu meklētājus, kas tiek virzīti Krievijas um, virzienā. Polija arī uh, sadarbojas. Uh, Eh, ar eh, strādniekiem no Ukrainas, un eh, tā patiešām nosoda migrāciju, kas nāk no dienvidiem, tā pašā laikā atsakoties būt solidāra ar Eiropas Savienību. Mēs joprojām aizveram acis uz tur notiekošo paši savās interesēs. Paldies, un tagad uzstāsies runātāji individuālā kārtībā. Pirmā Šoidraus kundze, paldies, paldies, darbie kolēģi! Sabiedrības brīvības tests ir tās mediju brīvība. Esmu patiešām gandarīta, ka Eiropas parlaments vēlas atbalstīt brīvu presi, brīvus medijus, jo žurnālisti tiek apspiesti Baltkrievijā. Eh, Aleksandra Lukašenko kritiķus eh, apcietina, piekauj, viņiem ir jāmaksā augstas soda naudas, arī interneta vietnēs publicētās ziņas tiek bloķētas. Charter 97 eh, ehm, darbinieki arī tiek apcietināti un šī gada jūnijā parlaments apstiprināja mediju likumu, lai vēl vairāk varētu ierobežot preses brīvību. Mēs runājam par papildus cenzūru, mums ir jācīnās par žurnālisma brīvi, žurnālistikas brīvību Baltkrievijā, un tas, kas tur notiek, nav pieļaujams. Pulcēšanās brīvība un cita veida brīvības uh, ir jāizvirz par priekšnosacījumiem turpmākai sadarbībā ar šo valsti. Minūte tagad mēs māki ar kungam. Iebēdēšana, arestācijas, cenzūra. Uh, Eh, jāsaka, ka tas sagādā Baltkrievijai tādu bēdīgu 155. vietu eh, preses brīvības eh, indeksā. Kā pēdējais Eiropas diktators Lukašenko joprojām valsti tur ciešā tvērienā vēl 24 gadus vēlāk un necieš nekādu kritiku. Uh, un 2017. Eh, gadā valstī bija lieli protesti. 700 cilvēki tika ieslodzīti un 100 um, no viņiem ir žurnālisti. Mēdīju eh, žurnālisti tiek iebaidīti. Nu nebūsim naivi. Lukašenko mm, nav galīgi ieinteresēts reformēt savu valsti. Viņš mēģina tuvoties rietumiem tikai, eh, lai varētu saņemt vairāk naudas, vairāk varas un vairāk atzinības. Viņš vienkārši grib vairāk vairāk naudas. Tas ir viss. Un jāsaka, ka ja netiks ievērota preses brīvība, Baltkrievijā nevar būt pilnīgi nekāda runa par tuvināšanos šai valstī. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Četri runātāji ir pieteikušies, došu vārdu visiem. Farijas kungs uz minūti tagad. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par represijām Baltkrievijā. Diemžēl situācija salīdzinājumā ar pērno gadu ir vēl pasliktinājusies. Dažādi mēdīji, vai tā būtu drukātā prese vai arī uh, interneta vietne, Visi tiek apspiesti, cenzēti, un režīms mēģina aiztaisīt muti opozīcijai un kritiķiem. Tā ir, tas ir vienīgais režīms, eh, kas arī joprojām izmanto nāvis sodu. Eiropas Savienībai ir jāuzstāj uz cilvēktiesība un pamata brīvību ievērošanu Baltkrievijā. Žurnālisti ir jāatbrīvo no apcietinājuma. Ir jāatbalsta pilsoniskās organizācijas un uh, preses brīvība Baltkrievijā. Paldies! Tagad uzstāsies Polčaka kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mm. Es vēlētos ļoti asi nosodīt eh, to, ko dara Lukašenko valdība. Ierobežot preses brīvību, viedokļu plurālismu, runas brīvību. Šādi mēs eh, šeit runājam par to, kas notiek ļoti, ļoti tālu no Eiropas, eh, kas tiek piedzīvots citās civilizācijās. Uh, runājot par eh, pārkāpumiem, bet šodien mums nāks runāt par eh, smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem tepat kaimiņos. Un, protams, tas nemazina pārkāpumu nopietnīgumu. Preses brīvība ir neatņēmama demokrātijas sastāvdaļa. Es vēlētos atbalstīt preses brīvību gan ar šo savu uzstāšanos, gan arī vēlāk balsojumā. Paldies, un tagad Kūkana kungs uz minūti. Citāts. Ja mums ir jākļūst par naglām tirāna zārkā, tad es vēlētos kļūt par vienu no šīm naglām. To uh, ir teicis Oļegs Sencovs, uh, eh, Ukrāņu kinorežisors, kas tagad izcieš sodu darba nometnē Sibīrijā. Bet to pašu varētu attiecināt arī uz Harta 97 žurnālistiem. Viņi ir kļuvuši par tādām neērtām naglām uh, šīs, šī politiskā establishmenta zārkā ir pienācis īstais brīdis, lai atgādinātu Baltkrievijas iestādēm, kādi ir bijuši tie solījumi, proti eh, kaut ko darīt arī eh, cilvēktiesību labā viens no uh, tādiem cēliem žestiem būtu Charter 97 lapas atbloķēšana un arī žurnālistu atbrīvošana no ieslodzījuma, jo apsūdzības pret tiem ir gluži vienkārši safabricētas. Tā ir daļa no. Uh, starptautiskā cilvēktiesība instrumenta, ko ir apstiprinājusi arī Baltkrievija. Ir jācīnās pret uh, Baltkrievijā mm, novērojamo apspiešanu. Paldies! Paldies! Tagad Iturgaisa kungs uz minūti. Paldies! Mēs visi zinām, ka 21. gadsimts ir Eiropa un tādā pat veidā, ka apspiešana un draudi pret pilsoņiem attiecībā uz cilvēku tiesību aizstāvjiem Baltkrievi, tāpat ir apspiešana un draudi attiecībā uz komunikācijas līdzekļiem, kas grib brīvi informēt par to, kas notiek ir, uh, kādā Eiropas valstī. Priekšsēdētā kungs ir teikts, ka ir uh, lietas diktators uh, Lukašenko. Uh, Viņš ir autodiktators, viņš tāds pats kā Maduro Venecuēlā. Viņš tieši tāds pašs līdzekļus izmanto kā Maduro Venecuēlā. Viņš uzbrūk komunikācijas līdzekļiem, žurnālistiem un viņus vajā kā čārta 97 Eiropas uh, iestādēm ir jādarbojas, jo Baltkrievijā tas, kas notiek, tas ir tā kā sarkanās līnijas, tam visam jānoved eh, pie sankcijām diktatoram Lukašenko Baltkrievijā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Un tagad došu vārdu Bienkovskas kundzei noslēgumā. Paldies, paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecības. Mēs, protams, arī eh, turpinām virzīt uz priekšu, bet eh, neatsakāmies kritizēt šo valsti, domājot, ka ir iespējams panākt labāku progresu, aktīvāk iesaistoties sadarbībā. Mēs eh, pēdējo divu, trīs gadu laikā esam patiešām nogājuši tālu ceļu. Baltkrievija aktīvi ir iesaistījusies austrumu partnerības procesā, un Eiropas Savienība ar Baltkrievi ir uznā, uzsākus arī struktūrētu dialogu un uh, ir parakstījusi eh, mobilitātes partnerību. Mēs uh, pateicoties dažādām programmām, piemēram, apvērsnes 2020 un Erasmus, plus, uh, varam uh, sniegt nopietnu ieguldījumu um, Baltkrievijas attīstībā. Mēs runājam par kopīgajām partnerības prioritātēm. Uh, tas ir jauns dokuments, kas jau drīzumā ieraudzīs dienas gaismu. Mums ir jāizveido arī strateģisks ietvars mūsu partnerībai turpmāko gadu laikā. Nedrīkstam pievērt acis uz cilvēktiesību un mediju brīvību ievērošanu ievērošanu. Esam novērojuši, ka Baltkrievijas iestādes vēlas iesaistīties konstruktīvā dialogā par cilvēktiesībām. Tas tika pieminēts arī pēdējā sēdē 17. jūlijā, kad tikāmies ar partneriem no Baltkrievijas. Ir jāiesaista arī pilsoniskā sabiedrība mūsu dialogā. Mēs arī pieminējām savas rūpes par pašnodarbināto žurnālistu brīvību Baltkrievijā un likumdošanas trūkumu šajā jomā. Diemžēl labā griba vēl pagaidām nav rezultējusies konkrētos cilvēku tiesību situācijas uzlabojumos, kā arī mediju brīvības īstenošanā. Ir jāturpina uh, cilvēktiesība dialogs, lai varētu atkārtoti uzsvērt vārda um, brīvības un uh, mediju un neatkarības nozīmīgumu. Ir arī jābūt pilnīgi brīvai piekļuvai internetam. Vairākas uh, organizācijas uh, strādā ļoti smagi, lai varētu popularizēt demokrātisko principu un cilvēku tiesību ievērošanu Baltkrievijā. Mēs augsta līmeņa tikšanu reizēs esam uzsvēruši, ka neatkarīgi brīvi mediji, tajā skaitā tīmekļa vietne 90, harta 97 ir ļoti svarīgi demokrātijas principi un to aizvēršana ir vienkārši nepieļaujama. Mums ir arī jāparūpējas par tiesiskumu un tieslietu sistēmas neatkarību. Ja runājam par sadarbību ar Baltkrieviju, mēs ļoti rūpīgi vērojam, kā valsts ievēro uh, pamata brīvības. Mēs esam gatavi Baltkrievijai palīdzēt ceļā uz demokratizāciju un pilnīgu cilvēktiesību ievērošanu. Mēs esam gatavi arī turpmāk sniegt finansiālu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, izmantojot atbilstošās programmas un iniciatīvas Tas, ko Baltkrievija varēs panākt, ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības, būs ļoti svarīgi mūsu turpmāko attiecību izkopšanā. Jādomā arī nevien par cilvēktiesībām, bet arī kodola drošību. Tas rada bažas visai Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība izdara spiedienu, lai Austrovicas kodola reaktora būve norisinātos pilnīgos caurskatāmības apstākļos. Un uh, vēlamies, lai arī likumdošana tiktu pielāgota uh, šīm prasībām. Paldies! Paldies uh, komisārs kundzei! Esmu saņēmis sešus rezolūcijas priekšlikumus par šo jautājumu. Esam uh, debatas beiguši un balsosim šodien pusdienas laikā. Nākamās debates ir veltītas apvienotajiem Arābu Emirātiem, it sevišķi cilvēktiesību aizstāvim Ahmedam Mansūram. Pirmā uzstāsies viena no rezolūcijas autoriem - Barbara Lohbīlē, uz pusotru minūti. Herr Vorsitzender, priekšsēdētāji, es gribēju pateikt, ka uz uh, ekrāna tagad atkal parādās nepareizi uzvārdi. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos tagad uh, runāt par apvienotajiem Arābu Emirātiem. Pirms tam uz ekrāna bija nepareizs uh, nosaukums. Apvienotajos Arābu Emirātos tiek eh, pārkāptas pamatiesības, pamatbrīvības, tie, kas atļaujas kritizēt valdību, tiek eh, ieslodzīti saskaņā ar Amnesty International, cilvēki tiek spīdzināti, bet iestādes noraida šos apvainojumus. Un daudzi pazīstami cilvēktiesību aizstāvji, kā piemēram Ahmeds Mansūrs, tika aps, eh, apcietināti Abu Dabī. Ahmedam Mansūram tiek izvirzīti izvirzītas apsūdzības un e, viņam ir piespriesti desmit gadi cietumā. Ņemot vērā savas aktivitātes, Ahmeds Mansūri ir cietis no represijām jau daudzus gadus pēc viņa apcietināšanas pērnajā martā daudzi cilvēktiesību pārstāvi pieprasa viņa atbrīvošanu. Vēl daudzi citi politiskie ieslodzītie atrodas e, cietumā. Uh, Es, mēs savā rezolūcijā pieprasām nekavējoties atbrīvot